sekretāti ar jums sazināsies. Paldies par jūsu izpratni. Cienījamie kolēģi, tā kā mm, atkal jau esam nedaudz iekavējuši mūsu sanāksmes norises grafiku, tad pāriesim pie kopīgās sanāksmes ar uh, ekon komiteju un uh, gribu aicināt tos, kas telpa pamat, lūdzu dariet to klusām, lai mēs varētu turpināt mūsu darbu. Tā tad mēs kopinam Turpinām um, par, ar jautājumu par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušanu. Aicinu tos, kuri pamet telpu, lūdzu, dariet to tagad, lai mēs varam turpināt savu darbu. Tātad pirmā direktīva tika pieņemta 15. gada 20. maijā. Un uh, komisijas rīcības plāns uh, tika pieņemts februārī 16. gadā, un tur tika aicināts dalībvalstis uh, tra efektīvi transponēt šo direktīvu līdz 2016. gada beigām. Ierosinātie grozījumi, kas ir šajā jūlija priekšlikumā, uh, Tur ir runa par terorismu finansēšanu un caurskatāmības jautājumiem, lai varētu izdarīt izmaiņas esošajā ietvarā. Līdz referenti ir iesnieguši 49 grozījumus un mums ir 467 eh, grozījumu kopumā. Un tagad gribētu sveikt eh, kolēģus eh, no ekonomikas Gutierī kundze. Kungu. Uh, Galtieri kungu, uh, vai jūs vēlaties ko teikt? Ja nē, tad mēs dosim vārdu līdzreferentiem. Paldies! Šis uh, tik tiešām ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Es atceros to darbu, ko mēs jau veicām, tad, kad vedām sarunas par direktīvu un gribam panākt spēcīgu tekstu un pēc iespējas ātrāk gribam, lai uzsāktos trialogs Labi, tad mēs sākam, dosim vārdu Kariņkungam, kurš ir referents no ekonomikas komitejas puses. Thank you very much. Liels paldies un uh, gandrīz jau jauku pēcpusdienu visiem. Kā jau priekšsēdētājs minēja, ir 49 vai 50 grozījumi ordinālajā zinojumā un uh, gandrīz 420 papildus grozījumi. Daudz no mums, kas uh, strādāju pie šī ziņojuma, strādāju pirms pāris gadiem arī pie ceturtā ziņojuma. Kā jau visi grozījumi parāda, tad daudzējādā ziņā parlaments uh, domā diezgan uh, vienoti. Uh, Visiem ir ļoti svarīgi, lai tiktu uzlabota likumdošana un lai cīņu pret uh, terorismu finansēšanu un naudas atmazgāšanu padarītu daudz efektīvāku, lai šādas nelegālas aktivitātes padarītu neiespējams. Un ir daudz grozījumu arī ļoti konkrēti ar par 30. un 31. pantu par uh, uzņēmumu reģistru uzlabošanu Un 31. ir arī trastu reģistrs. Eh, pagājušais mums to neizdevās panākt. Būtībā galvenokārt grozījumi, un mēs arī sadarbojamies kopā ar ēnu referentiem, bija jau divas sanāksmes, un nākamnedēļ būs vēl sanāksme, eh, ir tāda, ka mm, galvenokārt visi grozījumi fokusējas eh, uz to, lai mēs uh, Eh, panāktu publisku pieeju arī šādiem reģistriem, ir diezgan skaidrs, ka eh, vismaz attiecībā uz trastiem, uz fondiem droši vien būs eh, dažādi jautājumi arī, kas parādīsies padomas līmenī, trialogā, un to nesam padomājuši arī mūsu grozījumos, proti kā var izmantot trastus leģitīmi uh, Eh, kā mantojuma lietās, lai nenosauktu nepilngadīgos vārdā. Bet neviens vēl nav tādu tekstu piedāvājis, bet es domāju, ka mums ir eh, jāpatur atvērtība eh, attiecībā uz šiem reģistriem. Un um, jāapzinās, ka šie reģistri patiesībā slēpj naudas plūsmas un jānodrošina, lai tam visam varētu izsakot. Un uh, varbūt, ka um, šādi ārkārtas plāni varbūt nav tie, kas būtu vajadzīgi. Un varbūt, ka tomēr cilvēki, kas rakstīja grozījumus, domā man pretēji. Šobrīd esam izstrādājuši divus kompromisus. Abi ir par 30 un 31 pantu, strādājam arī pie citiem kompromisiem. Ne jau visi būs pilnīgi apmierināti ar visiem kompromisa elementiem, bet es domāju, ka šajā parlamentā uh, vismaz mēs visi domājam diezgan līdzīgi. Es kā līdzreferents uzskatu, ka nevajadzētu pārāk traucēt likumīgām darbībām uzņēmējdarbības vidē Eiropā, un arī līdzreferente man piekrīt, un es domāju, ka mēs esam visi viensprāts, ka nevajag traucēt tiem uzņēmiem, kas vienkārši grib darboties. Un tātad šeit, kā vienmēr, ir runa par to, kā panākt līdzsvaru, uh, apturot nelegālās darbības, bet nekavējot tiem, kas uh, strādā pilnīgi likuma ietvaros. Mums taču uh, ir svarīgi, lai Eiropa būtu atvērta uh, uzņēmē darbībai, uh, Uh, proti, ja Eiropas uzņēmumiem ir jābūt reģistros, tad arī citām uh, iestādēm, institūcijām, uzņēmumiem, kas uh, darbojas Eiropā, arī būtu jāsako tiem pašiem noteikumiem. Šobrīd mēs vedam sarunas, grozījumi ir daudz, tie ir diezgan interesanti, daži nav vērsti uz to, lai panāktu pilnīgu publisku pieeju reģistriem, bet man šķiet, ka visiem tomēr ir um, izpratni arī par to, ka komisijas piedāvātā ideja ir laba. Vienkārši ir jautājums par to, kā uh, to labāk izveidot. Un, uh, um, pēc iespējas vienotāk vajadzētu veidot uh, parlamenta viedokli, lai mums būtu labāka uh, saruna pozīcija ar dalībvalstīm sarunās un ar komisiju, un man šķiet, ka dalībvalsts arī ir ieinteresēts, lai šo likumdošanu pieņem. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Tagad uh, vārds Judītais Argentīnī, kura ir liba referente. Paldies, priekšsēdētāji! Papildinot uh, to, ko tikko teica mans līdzreferents Kareņa kungs, jūs zināt, jūs bijāt klāt, tad, kad mēs vedām sarunas pagājušreiz, un uh, mums ir diezgan veiksmīgi izdevies izcīnīt uh, Uh, daudzus jauninājumus likumdošanā un ir pozitīvi redzēt, ka komisija gan padomu vēlas spērt soli uz priekšu un izskatās, ka patiešām šis parlaments ar pienācīgu vairākumu uh, arī varēs to pavirzīt vēl uz priekšu, arī precizējot publisko trastu reģistru. Uh, Un tādējādi arī mēs varētu attiet no šīs te anglosakšu fokusēšanās, iekļaujot tādas uh, struktūras, kas uh, citās Eiropas valstīs darbojas kā trasti. Mēs neko daudz par uh, tām nezinām, kā tās darbojas, un tas ir tāds intuitīvs process, atklājot, kā tad kas darbojas. Tās ir labas ziņas. Uh, Padomino, paturpinot ar mūsu ēnu referentu sanāksmi nākamnedēļ, mums būs eh, jāatrisina arī jautājums par maksājumiem, kas tiek veikti tieši saistē vai a, eh, reālā dzīvē ar kartēm bez vārda. Un a, eh, to veido dažādas finanšu organizācijas, un mēs a, mēģinām rast veidu, kā saglabāt iekļautību uh, Uh, sabiedrībai un novērst šādu instrumentu ļaunprātīgu izmantošanu, ko varētu īstenot teroristi. Esmu redzējusi veselu uh, kaudzi uh, grozījumu no progresīviem spēkiem šajā parlamentā, kurus tiešām augstu novērtēju, bet mēs cenšamies arī ļoti skaidri uh, strādāt sadarbības garā, jo līdz referentiem ir jāstrādā kopā un jāpanāk kompromiss, kas var gūt plašu atbalstu. Uh, Un es domāju, ka lielākā daļa eh, cīniņa būs tieši ar padomu, jo tas, kā mēs skatām caurskatāmību, varbūt nav gluži eh, tas, kā to redz padome. Bet eh, tik tālu viss ir labi, un patiesībā ceļš ir bijis pat vieglāks nekā pagājušreiz. Um, un es domāju, ka tas ir saistīts arī ar um, šiem te teroru uzbrukumiem Eiropā un arī šiem nodokļu nemaksāšanas skandāliem kā Panamas dokumenti, piemēram. Uh, Paldies, tas ir ļoti labi, ka mums ir ļoti spēcīga un ambicioza kopēja pozīcija, eh, kas varētu būt plašu atbalstu no sociāldemokrātu grupas eh, ēnu referents Pēters Simons, lūdzu. Paldies, priekšstādāja kungs, un paldies sākumā referentiem par izcilu paveikto darbu. Tiešām ļoti labs dokuments kopējam kompromisam. Pēc pirmām divām referentu sēdēm esmu droši, ka varēsim ambiciozi uzlabot likumdošanu, tas ir absolūti nepieciešams. Tos saprotam arī pēc Panamas arhīvu dokumentu publiskošanas. Daži Dažas piezīmes no sociāldemokrāta puses. Centrālie reģistri šo jautājumu mēs atbalstam tai izpratnē, ka ekonomiski atbildīgā definīcija jāvirs uz priekšu. Tajā pašā laikā mēs virzītos vēl tālāk uz priekšu nekā līdz referenti jūs atšķirt starp parastajām firmām un tā sauktajiem pasīvajiem neaktīviem uzņēmumiem, un mēs to tā neredzam. Vienot cits uh, risinājums - 10% no visu uh, ekonomisko uh, pārstāvniecību firmu dalībās. Uh, mums liekas, ka tas būtu pamatoti. Un nu vēl, ja uh, nevar noteikt šo uh, ekonomiski atbildīgo, tad. Uh, Ekonomiskās vadības uh, locekļus vajadzētu skaidri nosaukt reģistrā. Un arī šeit mēs gribētu uh, virzīties uz priekšu, uh, tāpat arī ieviešot sankcijas, um, ja ir pārkāpumi pret šo sistēmu. Tagad nākamais ir uh, uh, reģistrēšana. Liekas, ka centrālie reģistri, uh, to satīklojums ir ļoti pozitīvs un atvērtība uh, attiecībā uz iedzīvotēm ir ļoti laba. Tādēļ, ka mm, terorisms un uh, naudas atmaskāšana neapstājas pie uh, valstu robežām, bet labākais reģistrs nebūs. Uh, veiksmīgs, ja nenodrošināsim to, ka visas iestādes, nu, piemēram, arī izglītošanas, izmeklēšanas un arī um, izspējas organizācijas visdažādākajos veidos uh, saņem piekļuvu šiem datiem. Un mēs uh, domājam, ka šī reģistra izmantošana varbūt par to prasīt tikai uh, nelielu nodevu un reģistrēšanu bet tai nav jābūt uh, lielākai nekā administratīvai uh, izmaksu uh, aprēķina sistēmai. Tagad par uh, trust kompānijām. Es domāju, ka aptvērums jāpaplašina. Tāpat uh, kā šajā ziņojumā jau ir teikts, to mēs pilnībā varam atbalstīt. Un tāpat arī tas, kā informācija par ekonomiski atbildīgajiem trust jautājumos tā jābūt vispārēji pieejamai. Tāpat arī atbalstam to, ka jāievieš reģistrs par nekustajumiem īpašumiem un zemes gabaliem, tas ir 33. pants, jo ne nekustamie īpašumi ir ļoti plaši izmantoti attiecībā uz to, kas tiek darīts, un reģistrs ir nepieciešams dalību valstīs. Vēl uh, punkts par uh, eksponāto uh, personu uh, aptvērumu, bet šeit politiķi tiek pieminēti, bet, nu, piemēram, uh, futbola līgas un pēdējo divu gadu uh, skandāli parāda to, ka uh, pareizrīcība būtu uh, uh, tāda, ka gan politiķi uh, tiek minēti šajā sarakstā, gan arī citas riska grupas, piemēram, ekonomikas, administrācijas, profesionālā sporta un citu daž, dažādo grupu pārstāvju vajadzētu ietvert šajā sarakstā, attiecībā uz kuriem ir lielāka caurskatāmība nepieciešama. Tagad nākamais jautājums, tā sauktais melnais saraksts. Pat labam tas tikai pārņem EVT ieteikumus, šeit vajadzētu ambiciozāk rīkoties. Visām citādi nākotnē šis saraksts tiks tikai noraidīts. Paldies! Paldies, ka es saprotu, ka Holmejers kundze gribēja runāt tautspartijas anreferenta vārdā. Herr Präsident, liebe Priekšstādā kungs, tākie kolēģi un kolēģis, jā, es gribētu teikt, ka Eiropas parlamenta pozīcija ir ļoti nozīmīga un dod ieguldījumu, lai skaidrība, lai būtu lielāka skaidrība šajā jautājumā. No manas puses gribu teikt, jā, protams, ir labi, ja sportu, futbolu mēs ietveram šajos jautājumos, tikai e, viss ir pakļauts parastai likumdošanai. Un tas jau šā kā tā nav atļauts uh, maksāt uh, kukuļus pieņemtos vai uh, ko citu. Vis, uh, tas visās dalībvalstīs ir jau uh, tā uh, izpildīts. Un es domāju, ka politiķi un mēs, mums ir specifiski jābūt atbildīgiem, jo mums ir pieeja dokumentiem, jo mēs esam, jo mēs strādājam tādos uh, publiskos amatos. Korupcija un kukuļdošana nekad nav a, uh, atļauta. Pilnīgi vienalga, vai tas ir sportists, a, uh, futbolists, tenisists vai arī darbinieks kādā apvienībā. Tas vispār principiāli ir aizliegts. Un tādēļ īpaši to nemaz nav jāuzskaita, taču mēs, kas izpildām politiskās funkcijas, mums ir citas funkcijas un cita nozīme tādēļ, varbūt, ka vajadzētu a, profesionāli, rūpīgi vērtēt, netik daudz pievēršot uzmanību tam, kā tas a, ietekmē sabiedrisko viedokli, bet gan citus. A, tas, kas ir nepieciešams juridiski, lai šeit uh, finanšu plūsmas netiktu izmantotas negatīviem uh, vai korumptīviem mērķiem. Un otrkārt, liba uh, nostāja un tautas partijas nostāja libe komitejā ir tāda, ka terorisma apkarošanai vēršoties pret šo problēmu, tāpat arī vēršoties pret organizēto noziedzību jārisina jautājums par nodokļu o, oāzēm vai arī par to, ka individu uh, um, identitāte tiek slēpta aiz tādām tā kā daudz uh, kārt uh, mainītām struktūrām. Piemēram, kultūras preču, uh, naftas, uh, zelta, vairāk kārtēji pirkšana, pārpirkšana, pārdošana. Uh, tiek izmantota, lai atbalstītu teroristu vai organizētās noziedzības darbību. Tam ir īpaša nozīme, jo tas patiesām ir tāds miljardu apjoms, ar kuru noziedzīgās struktūras, pat arī veselas valstis nostāda sarežģītās situācijās un arī apdraud cilvēku dzīvības. Paldies! Liels paldies, Anna Gomeša no sociāldemokrātiem Libe. Jā, paldies. Mēs uh, iesviedzām grozījumus, lai nodrošinātu, uh, lai būtu tāds reģistrs, kur tiek reģistrēti uzņēmumi un trasti ar minimālo publiski pieejamo informācijas apjomu. Un es patiesībā gribētu atbalstīt to, ko mūsu līdzreferents teica, ka tas ir tiešām labs veids, kā sasniegt uh, vienošanos uh, par eh, šīm idejām un paldies abiem līdzreferentiem par paveikto darbu. Mēs arī iesniedzām grozījumu. Es personīgi uh, iesniedzu tādu grozījumu un es pie tā pieturos, lai tiktu paplašināts šīs reģistra aptvērums attiecībā uz ārvalstu struktūrām, kas uh, Eiropā iestājas biznesa attiecībās. Uh, kur jau ir vajadzīgs, zināms, uh, formalitātes, piemēram, uh, lai pirktu nekumestamo īpašumu un atvērtu bankas kontu. Es domāju, ka ja šis uh, grozījums tiks pieņems, tad tas uzlabos caurskatāmību visā pasaulē, runājot par korporatīvām struktūram. Un Monika Holmēja ar to minēja, un es gribētu atbalstīt, ka tas ir ļoti svarīgi, lai cīnītos ne tikai pret naudas atmazgāšanu, korupciju un terorismu finansēšanu, bet lai Uh, novērst to, ka notiek šādi nogriezumi, jo mēs zinām, ka ne tikai uh, caur trastiem, caur korporācijām vai uh, pat reālām korporācijām tas tiek darīts, piemēram, kas iepērk um, nekustamo īpašumu Eiropas Savienībā vai citus īpašumus, tas ir veids, kā atmaskāt naudu. Un, um, ja ir zināma uh, līmeņa detalizēts uh, informācija trastiem, tad uh, mums arī jāprast tas pats no korporācijām, kas iesaistās uzņēmēdarbības aktivitātēs Eiropas Savienībā, un es rēķinos, ka tautas partija man atbalstīs. Um, mums ir arī jānovērš trūkums 4. tagadējā di direktīvā, kad kāds augstākā līmeņa menedžeris uh, var uh, tikt uzrādīts, kā uh, Uh, saņēmēja, um, tātad labumu guvējs, ja šis īstais labumu guvējs nevar tikt atrasts. Uh, tas esot uh, ieteikums no FFETF. E es nedomāju, ka tas ir pieņemams. Es redzu, kā to jau varētu ļaunprātīgi izmantot, piemēram, manā valstī vienā, vienīgā daļa, uh, ko ieviesa 2015. gadā valdība no šīs uh, naudas atmazgāšanas uh, um, direktīvas, apkarošanas direktīvas, tad bija šīs te trūkums. Mums šis trūkums ir jānovērš, un mums nevajadzētu sekot FATF padomam šajā jomā. Un šīm struktūrām nebūtu jāspēj iesaistīties uzņēmērbētības uh, attiecībās ar uh, struktūrām, ka, kuru īpašniekus viņi nezin, jo tas rada risku. Tas pats attiecas uz reģistriem. Nevajadzētu pieņemt uh, tādas uh, uzņēmumus, kur tikai uh, vadītājs ir gatavs norādīt savu personību. Uh, Un mums arī e, jādomā par e, citiem jautājumiem, piemēram, kas attiecas uz e, pārbaudas iestādēm, kam ir pienākums veikt pārbaudu. Mums ir jāpaplašina aptvērums, lai iekļautu visus, kas pārvalda īpašumus un sniedz nodokļu uh, um, padomus. Um, mums ir arī jārunā par um, mākslas galerijām, izsoļu namiem un tam līdzīgām iestādēm, kas tirgojas ar uh, vērtīgām lietām. Mums nevajadzētu būt naiviem, tas kļūst aizvien vairāk un vairāk par ceļu, kā, uh, um, pā, kā izvairīties no finanšu kontrolas. Kas attiecas uz uh, politiski redzamām personām, vajadzētu būt tādam uh, oficiālam sarakstam, kur varētu sagatavot un atjaunināt dalībvalstus, un uh, to varētu apkopot komisijas. Komisija. Es nezinu, kā tagad, jā, tagad šie pakalpojumi tiek iesnie, iepirkti no citiem uzņēmiem, no Amerikas, piemēram, no Dow Jones, un uh, dati ir pilnīgi neakurāti, sākot jau ar uh, vārdu rakstību, un kā jau Pīters teica, mums ir uh, jābūt ambicioziem un nevis vienkārši jāpārņem FATF sāraksts. Un es, nu, do, es domāju, ka nacionālajām iestādēm ir jāveic attiecīgi pārbaudas pasākumu attiecībā uz trešo valstu valsts piedarīgiem, kuri uh, piesaka uh, saņemt uh, pilsonību Eiropas Savienības dalību valstīs. Piemēram, šīs zelta vīzes, Maltas investoru programma, to visu tikko dzirdējām, mēs nedrīkstam pieļaut, ka ir šādas bezkontroļu sistēma. Tagad Lukas kungs lūdzu. Dank, Paldies, priekšstādātāja kungs. Kā tāds partijas referents jau teica, šis nav jautājums, par ko ir daudz strīdu. Mēs esam visi vienoti mērķī, kāds ir. Uh, noziedzīgas aktivitātes, terorisma finansējums, nodokļu nemaksāšana, naudas atmazgāšana jāapkaro intensīvāk. Ir nepieciešams, lai šis anonimitātes plīvurs tiktu atcelts, kur tas tiek pat labāk ļaunprātīgi izmantots, tik, mal, tik tālu pilnīgs viedokļu vienprātība. <clears throat> divas piezīmes, kur vēl ir uh, zināmas atšķirības ar mūsu uh, nostāju. Pirmais ir jautājums par uh, reģistru uh, publiskumu, kuros uh, ir uh, informācija par ekonomiski uh, izdevīgā situācijā esošiem īpašniekiem. Zaļo uh, referente uh, teica, ka šeit ir tāda progresīva uh, parlamenta daļa, kas ir um, priekšlikums izteiklis, lai viss tiku uh, publisks un katrs pilsonis varētu um, publiski tajās ieskatīties. Un tas ir progresīvo uh, spēku nopelns, un tie ir bijuši progresīvi, jo uh, sargājuši datus uh, un uh, informācijas uh, privātumu. Tas tiek aizmirsts, bet es uh, gribu norādīt uz to, ka pilsoņi uh, kuriem ir īpašums trastos vai firmās, arī viņiem ir tiesības tādu uh, privātu informāciju aizsardzīt un aizsargāt, un līdz ar to tas nav neproblemātiski, ja vārds, uh, dzimšanas dati un kontakta adrese ir pilnīgi publiska. Mums vajadzētu uh, uh, uh, informāciju visām izmeklēšanas un uh, izlūkošanas nodaļām, uh, padarīt informāciju pieejamu un visiem tiem, ko dalībvalsts nosaka, un visiem tiem, kam ir leģitīma interese izmantot šo informāciju. Bet arī uh, ar to būtu jābeidz. Es nemaz uh, nesaprotu, kādēļ dati būtu jāsniedz tiem, uh, kam nav likumīgas uh, intereses un kas nevar to pierādīt. Atcīmredzot, ir daudz tādi, kuriem ir neleģitīma interese izmantot šos datus, nu sākot ar uh, finanšu pakalpojumu sliedzēniem, uh, kas var tādu uh, uh, klientu uh, profilu vai uh, klientu uh, uh, jaunu reģistru sastādīt līdz pat arī noziedzniekiem, kas var uh, veikt uh, tādas aktivitātes uh, pret bagātiem cilvēkiem, kā piemēram nolaupīšana vai uh, šantāža. Uh, un tad uh, atkal sadarboties ar uh, uh, tiem, kas uh, varētu pierādīt, ka viņi varētu būt, uh, piemēram, šantāžas upuri, uh, parāda, cik uh, jūtīga ir šī uh, joma. Bet, ja kāds, teiksim, ir bagāts, bet nav šantāžas upurs, kā tad tas varētu pierādīt, ja šī uh, adrese ir publiska un tad varētu kļūt par šādu uh, upuri? Tas nav vēl īsti labi pārdomāts, tādēļ es aicinu šo informācijas publiskošanas jomu pārdomāt, tad tautas partijas referents norādīja, ka a, padomis drīzāk to arī neatbalstīs. Un otrs punkts, pavisam īsi, tas ir jautājums par definīciju. It īpaši par trasta un a, citu līdzīgu iestāžu definīciju. Jo līdz šim mums nav vēl tādas definīcijas. Mēs sakam, ka a, direktīva a, tiek attiecināta uz trastiem un a, visām tām a, struktūram, kas ir līdzīgas. Bet ko nozīmē līdzīgs? Tas nav skaidrs jēdziens. Esmu norūpējies nedaudz tādēļ, ka Svens Gigolds kolēģis norādīja uz to, ka, piemēram, pēc vācu tiesībām tad ne tikai fondi varētu tikt vērtēt kā līdzīgi, bet uh, fondi, kas ir kā apvienības. Uh, organizēts, tad visas apvienības, tad visi vai daļa no tiem eh, tos varētu skart eh, šādi jautājumi, kas būtībā viņiem nemaz nav domāti. Taču, kur ārkārtīgi eh, piesardzīgi finanšu institūti varētu mm, sarģīt situāciju, oh, apvienībām grūti atvert kontu, ja tikai dati nav uh, pieejami sabiedriski atklātos reģistros, tā tad nu, skaidrs ceļš šajā direktīvā, ko šī direktīva skar un uh, ko tā neskar. Tas viss no manas puses, un paldies par uzmanību. Mrs. Makove. Paldies, Makavejs kundze nākošā. Mulțumesc. Kā raportor <clears throat> isi. Paldies. Libe. Uh, uh, komitejā, kā ēnu referenti grib izteikt pāris a, piezīmes. Man liekas, ka ir ļoti nozīmīgi šos a, grozījumus a, atbalstīt. Tie uzlabo caurskatāmību. Gribu īpaši uh, uzsvērt uh, to, cik uh, nozīmīgi ir identificēt tos, kas gūst ekonomisku labumu un arī finanšu uh, pārvedumu un operāciju uh, uh, caurskatāmības jautājums. To esmu skatījusi un pārbaudījusi, un tāpat es atbalstu to, ka publiski pieejama būtu informācija par ekonomiskā labumguvējiem. Tāpat ir nozīmīga, lai mēs izstrādātu patiesu aizsardzību trauksmes cēlājiem. Tas tiešām ir, tie tiešām ir savstarpīgi saistīti jautājumi. Tāpat arī par iepriekš apmaksātām kartēm, ar kurām varētu tieši saistē veikt darījumus. Man liekas, ka tas ir tieši drošības apdraudējums. Tādēļ es gribētu piedāvāt, lai piesardzības principa aptvērums tiktu paplašināts un aptvert visus tos, kas tieši saistē izmaksā kartes, kas ir iepriekš apmaksātas. Par spēkā stāšanos attiecībā uz to esmu piedāvājis, lai komisija izveidotu tādu vietni, kurā dati tiktu apvienoti kāda kāda ir persona un uh, kāda soda pret šo personu jau ir uh, izvirzīti un uh, aktuāli. Nils Torvalds. Paldies, Nils Torvalds tagad no Alda grupas. Paldies, priekšsādātāji. Parasti es runāju angļu valodā, bet izmantošu iespēju runāt uh, savā zviedru valodā. First, Vilja, tā kā minā būra koraportērana. Uh, pirmām kārtām es gribu pateikties līdzreferentiem. I det sammanhanget kunde jag eventuellt använda ett latinskt ordspråk repetit. Gribu pateikties līdzreferentiem par ļoti labo darbu. Uh, atkārtošana ir zināšanu māte, ir latīņu teiciens, tā ir, ka šie jautājumi, kas saistās ar nelikumīgu līdzekļu legalizēšanu, nu, tur nesam strādājuši pietiekami uh, smagi. Un uh, jāsaka, man ir prieks, ka tagad mums ir šie divi ļoti pieredzējušie referenti, kas uh, strādā pie šī jautājuma. Šie ir jautājumi, kurus, kuru eksistenci jau, jau, jau zinām, un tie ir atradušies uz galda vienā vai otrā pusē. Tātad pirmā lieta par trastiem, fondiem, struktūrām. Mums joprojām pastāv apvienotajā karalistē struktūras, uh, kas, eh, kuru mērķis ir eh, slēpt eh, patieso norisi, tātad, kas tur notiek. Tāpat arī anonīmas kredītkartes un anonīmas simkartes, kas ļauj cilvēkiem veic, veikt noziedzīgus nodarījumus. To jau esam redzējuši Panam dokumentu sakarā, Panams dokumentu sakarā. Un otra lieta Uh, galīgie ieguvēji. Bieži vien šis uh, patiesais labums saņēmējs uh, tiek slēpts un ir nepieciešami atvērt reģistri to uzraudzīšanai. Tagad mums ir labi funkcionējošs reģistrs, bet joprojām tomēr saskat zināmas problēmas. Nu, atkal kā panāms dokumentu lieta to nodemonstrēja. Joprojām ir uh, iespējams konts kādā konkrētā valstī, un uh, tad ir iespējams Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības tirgū ievadīt šos līdzekļus, un tad ir ļoti grūti atrisināt šādu problēmu. Um, nesenākās diskusijas ir uh, parādījušas, ka ir vēlme rast risinājumu, Tā kā, ja viss turpinās, kā ir iesākts, tad es domāju, ka mums izdosies panākt labu rezultātu. Paldies! Paldies! Ježa kungu neredzu no goja grupas eh, runātājiem vārds. Eh, Demasi kungs, eh, paldies! Es esmu politiķis, spēlēju futbolu, tā ka nu no abām pusēm jāsaka, esmu tad labi nodrošinājies. Paldies referentiem! par eh, labo, labajiem kompromisiem. Manuprāt, ejam vajadzīgajā virzienā. Un um, virzamies uz uh, tādu, tādu vienprātību. Es domāju, ka te nav nu runa par vai pret kaut ko, bet te ir runa par likumu ievērošanu un uh, Panamas dokumentu komitejā jau mēs redzējām, ka lielākais vairums eh, Panamas transakciju, eh, kas notika un kas eh, parādījās Eiropal databāzē, tas saistījās ar terorismu finansēšanu. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi aizlāpīt šos caurumus un ir jādemonstrē Eiropas pilsoņu priekšā, ka daram visu, ko spējam. Es gribētu teikt, ka Man uh, bija prieks tiešām sadarboties ar uh, Langena kungu un citiem, kas strādā pie Panamas uh, dokumentiem, bet es negribētu, lai būtu vēlreiz un atkal šāda izpētes komiteja. Tāpēc gribu vērst uzmanību trīs punktiem, kuros, man liekas, mums ir jābūt vēl ambiciozākiem šī faila sakarībā, šī dosie sakarībā. Panamas dokumentu komiteja bija ļoti skaidra, ka mums ir jālikvidē šī iztrukstošie posmi. Un nav nekāda iemesla, kāpēc liela uzņēmums nevarētu pateikt, kurš tad ir galīgā saņēmēja, galīgais saņēmējs vai īpašnieks. Un ja viņi to nevar skaidri pateikt, tad viņi nevar veikt biznesa darbību Eiropas Savienībā. Piekrītu arī SND grupas viedoklim, ka nepieciešama likumdošana, kas attiecas uz struktūrām, kuras nav ies... korporāts Eiropas Savienībā, Tāpat arī runājot par sliekšņiem, domāju, ka jābūt uh, ambiciozākiem šo sliekšņu sakarībā, pretējā gadījumā mēs vienkārši izvēlamies divus, trīs gadījumus, atkal var apiet likumdošanu, un te Jozefs Stiglits, man liekas, ļoti skaidri jau izteicās un darbojās komitejā. Un visbeidzot gribētu uzsvērt, ka tomēr esam panākuši arī pēdējās dienās vēl īpaši progresu. Šis jautājums par brīvostām arī ir zināmā mērā iekļauts, uh, aptverts. Manuprāt, ir labi, ka izņēmumi, kas uh, ir paredzēti likumdošanā, ka tos uh, var tomēr apstrīdēt tiesā, arī tas ir ļoti svarīgi. To gribēja ienest šajā tekstā dažādas, vairākas politiskās grupas, tā kā tas ir labi. Un, Labi, ka mēs arī risinājam jautājumu par nekustamo īpašumu. Un te es piekrītu Pīteram Simonam, ka e, šos e, nekustamā īpašuma reģistrus nepieciešams labāk savienot. Un visbeidzot e, pāris vārdi par augsta riska valstu sarakstiem. Par nelikumīgu naudas līdzekļu atmazgāšanu tiks nu, balsos nākamnedēļ par šī saraksta noraidīšanu. Uh, lēmumu pieņemšanas process vēl nav pilnībā pabeigts, un es gribētu lūgt kolēģus, kurus es zinu, kur tie ir eh, no mūsu kopīgā darba, un viņi strādājuši pie šī jautājuma, gribu lūgt jūs eh, atbalstīt lēmumu, ko eh, pieņēma Ekona un Lība komiteja, noraidīt šo sarakstu, jo finanšu rīcības grupa, Financial Action Task, nevarēja Panamas komitejā pamatot, kāpēc viņi nav iekļāvuši valsts, kā piemēram Bahamu salas, uh, kur mums ir detalizētas eh, ziņas, informācija, eh, kas nāks eh, arī klajā pēc pāris nedēļām, ka likumdošana nav atbilstoši mm, tātad pielāgot. Un gada pēc Panamas skandāla, kā lai varētu paskaidrot, ka Bahamas salas nav šajā sarakstā, nu, mm, šai sakarībā gribētu aicināt jūs atbalstīt parlamentu nospraustu pozīciju. Paldies! Neredzu vairāk runātājs no citām grupām un nesu saņēmis pieprasījums brīvā mikrofona sadaļā dodu vārdu atkal līdz referentiem. Kariņkungs lūdzu. Jā, paldies. Gribētu paust savu pateicību un pateikt, cik man bija liels prieks sadarboties ar ēnu referentiem visās mūsu sanāksmēs, neskatoties uz to, ka bijām daudzi dažkārt šajās sanāksmēs. Un, uh, sanāksmes bija ļoti tādas produktīvas, interesantas un vienmēr par lietu, kas jāsaka, nevienmēr tā notiek, cevišķi tad, ja ir daudz eh, dalībnieku klātesošo, bet es domāju, ka mēs turpināsim strādāt un radīsim labu risinājumu no parlamenta puses eh, arī attiecībā uz um, balsotiem tiesību aktiem. Protams, ka ir iespējams, ka kāda individu vai politiska grupa nepiekritīs, bet uh, pamatu pamatos mēs saprotam, ka mums ir nepieciešams šāds instruments pret uh, terorismu finansēšanu un tās viedokļu atšķirības, kas uh, pastāv starp mums, ir tādas, nu, zināmā mērā niansētas, un mums katrā ziņā ir jārespektē savas viedokļu atšķirības, bet uh, jāsaprot, ka tāpat laikā ejam uz vienotu mērķi. Paldies! Vai nu bija kāds pārpratums, eh, lasot ķermeņa valodu no komisijas pārstāvi, eh, pārstāve šķiet, ka viņa negribēja runāt, bet laikam viņa gribēja tā, ka ar lielu prieku dod vārdu komisijas pārstāvē, tikai lūdzu izsakieties ļoti kodolīgi un tad vārds otram līdzreferentam atvainojas par šo pārpratumu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Kalīna Simjonā pavisam īsi, eh, tātad Digi Justice pārstāvu. Attiecībā uz nu pat dzirdēto un ko arī redzējām grozījumos, uzskatām, ka tur ir diezgan daudz labu materiālu, ar kuru mēs varētu strādāt. Paldies eh, līdzreferentiem un ēnu referentiem par konstruktīvo darbu. Protams, ir vairāk punkti, kuros es te varētu detalizētāk izteikties, piemēram, pastaidrot, kāds eh, ir loģiskais pamatojums Mēs gribam, lai uzņēmumi varētu turpināt darbību leģitīmā veidā, bet nu, tomēr, lai būtu arī tāds āķis. Bet visas šīs ir tikai nianses, un es domāju, ka mēs varēsim rast labu risinājumu. Burtiski pāris vārdi dzirdēju mazo izteikumu par augsta riska trešo valstu sarakstu. Mēs dzirdējām jūs teikto un saprotam parlamenta metodoloģiku un uh, saprotam, ka ir nepieciešama tāda robusta metodoloģija šī darba veikšanai atbilstoši. Esam jau apņēmušies to darīt, tāpat laikā tas prasīs laiku un uh, mums jābūt ļoti konstruktīviem, jāsadarbojas ar jums, bet uh, tāpat laikā. Bet tā nav šīs dienas tēma, saka priekšsēdētājs. Jā, atvainojos, saka komisijas pārstāvi. Gribēju tikai teikt, ka mums darbs turpināsies. But... Par to notiks balsojums plenārsēdē, saka priekšsēdētājs. Paldies, Sargentīnī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu um, piekrist Annai Galmešai, Simons kungam un uh, vēl citiem, ka mums uh, cerams būs labs balsojums nākamnedēļ un parlaments parādīs komisijai, protams, uh, ar pilnīgu cieņu un respektu, ka neuzskatām tomēr, ka uh, šādā veidā būtu jāplūko šīs augstā riska valstis. Bet, nu, redzēsim, kas notiks rīt. Mēs runājam šeit par ekonomiku Liba komiteju, bet es strādāju arī attīstības komitejā, un uh, mana motivācija šai failā uh, tieši ir saistīta ar nelikumīgām naudas plūsmām, kas nāk no Āfrikas un no citām attīstības valstīm, kur nenotiek nodokļu maksāšana. Liela multinacionāla uzņēmumi mēģina atrast veidus, kā nemaksāt nodokļus tur, kur notiek viņa darbība. Tā tad tāds ir man darba pamats un motivācija. Mums ir nepieciešama caurskatāmība un tāpēc arī turpināšu par to cīnīties gribētu ierosināt ECR grupai, lai abi līdzreferenti noskaidro savas pozīcijas, runājot par caurskatāmību, bet man ir tāda sajūta, ka vairumam ir uh, nolūks eh, prasīt pēc iespējas lielāku caurskatāmību. Nākamnedēļ mums būs vēl viena ērnu referents sanāksme, vēl ir ļoti daudz darba, ja mēs gribam ievērot paredzēto laika grafiku un paredzēt uh, balsojumu 25. janvārī, kā tas ir plānots, tad, uh, nu, jāsaka, tas jau kļūst par tādu lielu izaicinājumu pabeigt visu laikā. Paldies! Paldies, eh, Sargentīnī kundzei, balsojums paredzēts 25. janvārī. Liels paldies, sēdi slēdzam. Paldies!